balsosim eh, rītdien, 16. janvārī. Paldies! Ora all'ordine del giorno eh, c'è la discussione. Tagad mums ir kopīgās debates par eh, tirzniecības nolīgumiem ar Meksiku un Čīli. Tie ir mutiski jautājumi par ES Meksikas un ES Čīles brīvās tirzniecības nolīguma aktualizācija. La parola all'autore, eh, onore... Tagad došu vārdu jautājumu autoram Vitalam Orēram 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, godātie kolēģi un kolēģis. Esmu Startautiskās tirzniecības komitejas priekšsēdētājs, tādēļ esmu īpaši gandarīts par to, ka šodien plenāru sēdē varam apspriest abus mutiskos jautājumus, gan par Meksiku, gan Čīli. Mums ir uh, jāprognozē, kāds varētu būt šo nolīgumu iznākums. Kutaškungs arī ir ziņojuma līdzautors par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Meksiku, un kolēģe ir atbildīga par um, to ziņojumu, kas attiecas uz Čīli. Viņa, diemžēl, šodien nevarēja ierasties. Gribēju pateikties uh, visiem kolēģiem, kas palīdzēja jautājumu tapšanā. Un, protams, uh, ar nepacietību gaidu, kas kolēģiem būs sakāms diskusiju gaitā. 2000. gadā stājās spēkā nolīgums ar Čīli, ar Meksiku, un 2002. gadā tika parakstīts līgums ar Čīli. Tagad šiem līgumiem ir apritējusi jau desmitā gada diena. Tie bija brīvās tirzniecības līgumi un Jāsaka, ka politiskā situācija ir mainījusies, ir mainījuša, mainījušies arī apstākļi brīvās tirzniecības jomā. Eiropas Savienība tā ļoti dīnamiski iestājās brīvās tirzniecības sarunās ar Kolumbiju un Peru. Nesen tika parakstīts līgums ar Kanādu. Tagad tiek runāts par tirzniecības nolīgumu, jeb TTIP ar ASV. Un tāpat mēs esam gatavi uzsākt sarunas ar Merkuzuru valstīm. Meksika un Čīle ved sarunas ar klusā okeāna valstīm. Viņas vēlas izveidot ciešāku sadarbību ar Kolumbiju un Peru, kā arī ar citām valstīm šajā reģionā. Protams, ir jādomā par šo līgumu modernizāciju. Tiem ir jākļūst kvalitatīvākiem. Protams, arī mūsu tirzniecības partneri no mums kaut ko sagaida. pēdējās paaudzes tirzniecības līgumi, piemēram, ar Koreju, ir daudz ambiciozāki un arī to aptvērums ir plašāks. Tur ir iekļauti arī pakalpojumi, valsts pakalpojumi un nekustamie īpašumi, kā arī investīciju joma. Protams, ir jārūpējas par ilgspējīgu attīstību, ir jāievēro darba un vides standarti, kas tiek uh, ievērot Eiropas Savienībā bez izņēmuma. Mums ir līgumi ar Meksiku un Čīli, un mums ir jāsaprot, ko darīt modernizējot vecos līgumus, cik ambiciozī mums ir jābūt. Tiešām vēlētos uzzināt, vai mums vajadzētu modernizēt vecos līgumus un tos padarīt plašākus to aptvērumā. Vai mums ir jāiekļauj varbūt jaunas klauzulas jau esošajos līgumos un tādā veidā šis paplašināšanās process noritēs dabiskāk? Es gribētu dzirdēt arī komitejas nostāju. Mums ir jāsaprot arī, kāds ir likumdošanas ietvers uh, šajās valstīs, cik ļoti mums šie līgumi ir jāmodernizē no kā mēs nevaram atteikties. Un, protams, ir jāsaprot, cik ilgā laikā tam visam ir jānorisinās. Un es labprāt zinātu, uh, cik augstu vietu šīs valstis ieņem eh, komisijas prioritāšu sarakstā. Īstenībā tas bija galvenais lielos vilcienos, ko es vēlējos teikt par šiem diviem eh, INTA komitejā tapušajiem jautājumiem. Un eh, es kā parlamenta deputāta ceru, ka šīm debatēm tiks pie, pievērst iepaši liela vērība un komisija man sniegs atbildes paldies. Un tagad uzstāsies komisārs Kalas. Prezidents. Priekšsēdētā, cienījamie deputāti. Komisārs Digukts, diemžēl nevarēs šodien ierasties un piedalīties kopīgais debatēs par tirzniecības nolīgumiem ar Meksiku un Čīli. Tāpēc esmu šeit, lai pārstāvētu Eiropas komisiju. Vispirms runāsim par Meksiku. Eiropas Savienība ir otrais lielākais Meksikas eksporta tirgus uzreiz pēc ASV, un arī import, ziņā esam ļoti nozīmīgi, esam trešie. Sadarbības starp Meksiku un Eiropas Savienību arvien paplašanās. Meksikā notiekošās reformas arī veido ļoti interesantu perspektīvu Eiropas Savienības uzņēmējiem tādās jomās kā telekomunikācijas un enerģētika. Eiropas komisija uzskata, ka ir nepieciešams turpināt tirzniecības un investīciju attiecības ar Meksiku. Šobrīd notiek sarunas ar attiecīgiem Meksikas ministriem. Un esam jau panākuši vienošanos par to, ka ir nepieciešams uh, visaptverošu noliegumu starp Meksiku un Eiropas Savienību, un tāpēc ir izveidotā uh, Meksikas un Eiropas Savienības sadarbības uh, grupa. Pagājušā gada oktobrī Briselē notika pirmā grupas sanāksme, un uh, puses izskatīja iespējas modernizēt nolīgumu jautājumus, kas saistīti ar tarifiem, ar uh, intelektuālo īpašuma tiesībām, ar geogrāfiskām norādēm, uz uh, sanitārajām un fitosanitārajām normām, kā arī uz tehniskām tirzniecības barjerām. Ir februārī paredzēta otrā sanāksme, tā notiks Mehiko, un uh, Attiecīgi varēsim izskatīt iespēju modernizēt mūsu nolīgumu citās jomās. Mēs plānojam iekļaut tādas e, sadaļas kā tirzniecība, e, investīcijas enerģētikā, strīdu risināšana un ilgspējīga attīstība. Balstoties uz šīm divām sanāksmēm, ir paredzēts e, kopīgs ziņojums tā, lai varētu pirmkārt konstatēt, kāda situācija ir šobrīd. Eiropas komisija jau ir sākusi pārskatīt, kādas ir sekas esošajiem nolīgumiem un attiecīgi kāds varētu būt potenciālas sekas modernizētiem nolīgumiem, tieši tā kā minēja um, deputāts savā jautājumā. Tiek izskatīta sociāla ekonomikas ietekme uh, gan Meksikā, gan arī Eiropas Savienībā. Ir tīpaši tādos jautājumos kā nodarbinātība, uh, darba standarti, nabadzības mazināšana un cilvēktiesības. Tiek izskatīts arī jautājums par ietekmi uz vidi un par to, vai šāds modernizētais nolīgums varētu uzlabot zaļumošanas procesu. Jautājumi, kas ir saistīti ar barjerām, ir tīpaši ar netarifu barjerām. Šie jautājumi tiks risināti modernizētajā nolīgumā un būs arī attiecīgā sociālā un vidas dimensija komisijas priekšlikums, vai uzsākt oficiālas sarunas vai ne, būs atkarīgs no tā, kā risināsies šīs uh, pirmās sarunas ar Meksiku. Un uh, no tā, cik lielā mērā arī pati Meksika ir interesēta tajā, lai varētu modernizēt un paplašināt nolīgumu, un arī ņemsim vērā pētījumu, ko es jau pieminēju. Uh, jā, pētījuma un saruna rezultāti būs pozitīvi, tad mēs būsim arī interesēti tajā, lai varētu uh, Uh, iekļaut ilgspējīgas attīstības sadaļu un paplašināt finanšu pakāpojumu sadaļu ar ļoti skaidriem aspektiem. Tagad runājot par Čīli. Mūsu divpusējās tirzniecības sadarbība ir balstīta uz ļoti veiksmīga nolīguma. Asociācijas nolīgums stājās spēkā 2003. gada 1. februārī un 158% bija pieaugums ja mēs salīdzinām tā laika skaitļus ar 2012, 2004 un 2011 gadu, arī salīdzinām mūsu eksports arī palielinājies pār 128% un imports palielinājies pār 87%. Eiropas Savienība arī ir uh, svarīgākais uh, ārzemju investīcija avots pāri pa 20% tieši no Eiropas Savienības, ja mēs skatāmies 2012. gada skaitļiem. Uh, Ņemot vērā šo aspektu, tad eh, komisija uzskata, ka abām pusēm ir uh, liela interese turpināt uh, nolīguma darbību un uzlabot to. Ir paredzētas dažādas jaunas normas, kas ir saistītas ar citiem divpusējiem nolīgumiem, piemēram, jautājumi, kas ir saistīti ar ģeogrāfiskām norādēm, dažādiem nosaukumiem. Uh, jautājumi, kas saistīti ar sanitārajām normām un fitosanitārajām prasībām. Kopumā nolīgums ir paredzēts visaptverošs un jau tagad uh, nolīgums tiek ieviests uh, ļoti veiksmīgi un abas puses var gūt labumu. Ekspost izvērtējums attiecību uz tirniecības sadaļu, kas ir pabeigts 2012. gadā, uh, tieši apstiprināja manus vārdus. To, taču uh, komisija uzskata, ka tirzniecības pīlārs šajā nolīgumā būtu modernizējams tādos jautājumos, kas saistīti ar geogrāfisko, geogrāfiskām norādēm, ar uh, valsts iepirkumiem, fitosanitārajām normām, ar uh, tirzniecības aizsardzības instrumentiem un ilgspējīgu attīstību. Tieši šajā kontekstā komisija ir ļoti gandarīta par to, ka ir tagad neoficiālais dokuments ar nosaukumu priekšlikums uh, Eh, Eiropas Savienības un Čīles brīvās tirzniecības nolīguma modernizēšanai, un 2013. gada oktobrī eh, attiecīgā komiteja nāca klajā ar šo, eh, šo neoficiālo dokumentu, un te ir iekļauts arī komisijas novērtējums, un ārlietu dienests arī veica savu vērtējumu. Un šobrīd redzam, skatāmies, vai Čīle uh, gribētu iekļaut arī kādas citas normas, kas šobrīd nav iekļauts, piemēram, par lauksaimniecību un pakāpojumiem. Komisija no savas puses būtu ļoti gandarīta par to, ja mēs varētu šeit ilgspējīgās attīstības aspektus arī iekļaut, tā lai varētu nodrošināt ļoti skaidru attīstību un lai risinātu jautājumus, kas ir saistīti ar finanšu pakalpojumiem, tīpaši ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir modernizējusi banku darbību eh, tiesisko pamatu. Mēs joprojām attiecībās ar Čīliju esam sadarbības posmā, respektīvi vēl tikai runājam par modernizēto tirzniecības nolīgumu, un tāpēc arī turpināsim sarunas gan ar Eiropas parlamenta deputātiem, gan ar arī interes, interesētām personām, tā lai varētu redzēt, cik lielā mērā nolīgums ir jāmodernizē. Lielas paldies, komisāra kungs! Un tagad lūdzu Eh, grupu vārdā, un vispirms Salā Franka kungs, jums ir trīs minūtes, jūs runāsiet EPP grupas vārdā. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, pirmkārt, vēlos teikt, ka mēs šeit nerunājam par brīvās tirzniecības nolīgumiem, mēs īstenībā runājam par asociācijas nolīgumiem. Šie ir pirmie nolīgumi, ko Eiropas Savienība slēdza kā ceturtās paaudzes nolīgumiem ar trešajām valstīm. Sākotnēji bija lauksaimniecība, otrkārt bija tehnoloģija, trešais, trešā paudze bija saistīta ar demokrātiju un ceturkārt ar savstarpējo tirzniecības liberalizāciju. Un uh, man bija tas gods rakstīt ziņojumu no manas grupas, un uh, varu teikt, ka tiešām priekšlikumi ir ļoti labi. Un tas, ka par 230% palielinājusies tirsniecība kopš ar Čīli ir noslēgts nolīgums un arvien paplašinās investīcijas un tirzniecība un pakāpojums sniegšana ar Meksiku. Mēs šeit kopumā runājam par 80 miljārdiem eiro, bet tieši tā kā Marero kungs jau teica, e, situācija pirms desmit gadiem, kad nolīgumi tika slēgti, uh, Eh, šie, šī situācija ir ļoti mainījusies, pasaule ir mainījusies, Eiropas Savienība ir mainījusies. Piemēram, šobrīd Eiropas Savienībai notiek sarunas par nolīgumiem ar Austrāliju, Kanādu, ASV, eh, Japānu un citām valstīm. Tāpēc es nedomāju, mums ir nepieciešams ļoti daudz ko pētīt un, un uh, spriest par to, vai būtu nepieciešams modernizēt šos nolīgumus, manuprāt, ir nepieciešams. Uh, Un tas arī bija secinājums, pie kura nonāca pagājušajā gadā janvārī, kad Santiago de Čilī mums notika tikšanās. Un, uh, manuprāt, jau diezgan daudz, kas ir panākts. Un pirms dažiem mēnešiem no Čīles pienāca konkrēts piedāvājums, un tagad uh, tiek uh, gaidīta Eiropas Savienības reakcija. Runājot par Meksiku, uh, tur notika ļoti nopietnas konstitucionālas reformas, ir tīpaši jautājumas, kas saistīti ar enerģētiku telekomunikācijām un pakalpojumu jomu. Un ja mēs vēlamies Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmējiem atvieglot dzīvi, tad, manuprāt, ir ļoti labi, lai mēs pēc iespējas ātrāk darbotos. Manuprāt, ir nepieciešams strādāt pēc iespējas ātrāk, aktīvāk un ir ļoti svarīgi aktivēt visas sadaļas komisijai pēc iespējas ātrāk jāslēdz eh, sarunu eh, gaitas instrukcijas, tā lai varētu pēc iespējas ātrāk pabeigt procesu. Jā, mēs, komisāra kungs, to nedarīsim. Tad, manuprāt, mēs kaitēsim saviem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Manuprāt, mēs varam šeit strādāt daudz cītīgāk, aktīvāk, kvalitatīvāk, un tāpēc par šiem jautājumiem ļoti nopietni jādomā, jo Kopš tā laika, kad ir noslēgti līgumi, eh, daudz kas jau ir noticis, un arī pēc Čīles samita arī daudz kas ir noticis. Paldies tagad eh, S&D grupas vārdā, Kutaša kungs, jums ir pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un Meksiku ir abām pusēm devis uh, lielus labumus 2000. 1999. gadā, tad tas ir viens gads pirms tika slēgts šāds līgums, situācija bija pavisam savādākā. Tātad kopš noslēgts līgums situācija ir, ir uzlabojusies. Tātad, nu jau desmit gadi ir apkārt, desmit gadi ir liels uh, periods, ņemot vērā to, kā attīstās starptautiskā tirzniecība, un uh, tagad lielākoties nolīgumi ir uh, daudz plašāki. Manuprāt, ir nepieciešams modernizēt tirzniecības elementus, attīstot uh, tirzniecības aspektus starp Eiropas Savienību un Meksiku, mēs varam panākt daudz labākus rezultātus, un ir nepieciešams panākt uh, progresu arī attiecībā uz ilgspējīgu attīstību un cilvēktiesību ievērošanu. Vēlos runāt arī par finanšu pakalpojumiem. Manuprāt, būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība un Meksika šeit varētu sadarboties daudz Uh, plašāk, lai varētu izvairīties no uh, nodokļu nemaksāšanas, no krāpniecības mēģinājumiem, visas problēmas, ko mēs labi pazīstam. Šobrīd notiek sarunas starp Eiropas Savienību, ASV, Kanādu, Japānu, citām valstīm, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs panāktu uh, absolūto konsekvenci starp dažāda, dažādiem nolīgumiem. Liels paldies, un tagad zaļo grupas vārdā Kellera kungs, jums ir viena minūte kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka ir, ir ļoti labi uh, uzskatīt, ka Meksika, sadarbība ar Meksiku un Čīli jāpaplašina, jāpadziļina, jo mums ir dažna dažādas vienošanās, mums ir dažna dažādas sarunas visur pasaulē. Un es arī nedomāju, ka tagadējie ja tirzniecības nolīgumi ir novecojuši. Jautājums vienmēr ir par to, ko mēs vēlamies saņemt no tirzniecības. Tirzniecībai ir jābūt tādai, tā lai gan Eiropas Savienības iedzīvotājiem, gan arī partnervalstīs e, iedzīvotāji varētu gūt labumu. E, manuprāt, arī tirzniecības statistika jau ir um, neprecīza. Paskals Samī publicēja rakstu, un viņš teica, ka starptautiskā tirzniecība jau ir uh, mainījusies vairāk nekā 60% tirzniecības uh, notiek uh, savādāk nekā līdz šīm. Ja mēs skatāmies uz statistiku, tad varbūt jūs komisijā neesat sapratuši, kā notiek jautājumi. Šobrīd uh, tirsniecība notiek vairāk globāli, tur plašāka integrācija. Kad mēs runājam par cilvēku tiesībām, kas ir uh, viens no būtiskākajiem aspektiem mūsu, um, mūsu sadarbībai, mēs zinām, kāda, noteikuma, kā, kāda situācija tur valda Un tāpēc ir nepieciešams šos jautājumus risināt, pirms mēs piedāvājam uh, padziļināt mūsu tirzniecības attiecības. Paldies, tagad GNGL grupas vārdā Helmut Šalt uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundz, komisāra kungs, ja mēs runājam par tirdzniecības līgumu modernizāciju, mūsu politiskā grupa uzskata, ka šādiem līgumiem ir jānes labums sabiedrībai, darba, uh, un vides standartu veicināšana cīņa pret krāpniecību un noziedzību. Tad, kad eh, komisārs Degukts runā par modernizāciju, viņš galvenokārt eh, to uh, liek uh, Um, pretī uh, liberalizācijai, uh, kas attiektos uz visiem tautsāniecības sektoriem un dzīves jomām. Ja mēs runājam par nolīgumu ar Kanādu un to, uh, kādas, um, kādus mērķus e- es piekopju, domājot par nolīgumu ar ASV, mēs varam balsot pret šo līgumu. Jāsaka, ka Meksikā jau tā ir daudz problēmu. Cilvēki cīnās par vāru, desmitiem tūkstoši ir atstājuši dzīvības asiņainā narkotiku karā un arī nafta līguma pasākumu rezultāti nu, neliek sist rokas, neliek sist paukstu sajūsmā. Es eh, gribu teikt, ka mēs nevaram atbalstīt šī līguma noslēgšanu ir jāvēršas pret neoliberālajiem uh, centieniem, mums ir nepieciešami sadarbības līgumi, lai varētu panākt ekonomisko attīstību, kā arī sociālo un vidas attīstību, kas atbilstu 21. gadsimta sabiedrības prasībām. Paldies! Grazie. Paldies! Sinklērs kundze nav zālē. Un tālāk nākamais runātājs ir Zalbas kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs Čīla un Meksika ir veltījušas uh, gadiem, gadiem ilgu darbu, lai parādītu, ka tās ir ļoti cienījami tirsniecības partneri Eiropas Savienībai, ir asociācijas līgumi, kas ir parakstīti Eiropas Savienību vairāk nekā pirms desmit gadiem. Šajā sadarbības periodā mūsu saiknes ir stiprinājušās, un to pierāda tirzniecības apjoma pieaugums starp Čīlu, Meksiku un Eiropas Savienību. Tas savukārt norāda, ka Latīņa Amerikas kontinentam Eiropas Savienības skatījumā ir milzīga nozīme. Tomēr mums ir jāsaprot, ka pēdējo gadu laikā starptautiskā tirzniecība ir attīstījusies dažādās jomās, ir attīstījušies arī finanšu pakalpojumi un tirzniecība ar tiem. Uh, un mazie un vidējie uzņēmumi ir ieguvuši lielāku nozīmi, un tajā pat laikā arī eh, Amerikas kontinentā ir reģionālā integrācija, tiek veidots dažādas alianses, piemēram, Klusā okeāna alianse, un eh, Eiropas Savienība arī ved pārunas par tītību nolīgumu ar Amerikas Savienotēm valstīm. Es nedomāju, ka šis pēdējais līgums ir drauds. Uh, Čilei un Meksika. Gluži pretēji, es uzskatu, ka ir iespējams pētīt, kā uzlabot nolīgums ar Čīlu Meksika tādā veidā, lai abas puses iegūtu labumu no sinerģētiskā efekta. Ir tagad jaunas Eiropas un Amerikas attiecības, un arī šie citi līgumi varētu būt saistīti ar pirmajiem. Un pārskata klauzula Meksikas nolīgumā un evolūcijas klauzulu līgumā ar Čīli ir jāizmanto un vai komisija ir izpētījusi, vai tiešām ir jāizmanto pārskata klauzulu un Čīles gadījumā, vai nevarētu uzsākt tādu pašu procedūru un izpētīt, vai mēs nevaram attiecīgi pielāgot mūsu tirniecības attiecības komisijai ir jāņem vērā situācija, ka tirsniecība ir kļuvusi par virzošo spēku. Lielas paldies, priekšsēdētē! Grācie! Paldies! Un tagad es redzu, ka ir ieradusies Sinklērs kundze. Un tāpēc es došu viņai vārdu uz vienu minūti. Nē, viņa negrib. Jūs negribat runāt? Pēc tam labi. Kortes kungs, pusotras minūtes. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Latīņa Amerikā Meksikas stāvoklis ir īpašs. Te ir arī privileģēta sadarbība ar Eiropas Savienību. Un arī tirsniecības sakari, sadarbība investīciju jomā ir ļoti būtiski dzinējspēki ekonomikas attīstībai abām valstīm abās Atlantijas okeāna pusēs, abas puses strādā un veic eh, savu sadarbību mm, ļoti visaptverošā veidā. Šāda sadarbība ir sākusies pirms vairāk kā 16 gadiem, un tirsniecība ir starplaikā pieaugusi, un mēs esam sasnieguši vērienīgus panākumus dažādās jomās - vispārējā drošība, klimata pārmaiņas, sēku apkarošana cīņa pret nodokļu nemaksāšanu, zinātni, tehnoloģijas, starptautiskās sadarbības stiprināšana, cilvēktiesība aizsardzība. Lūk, tikai dažas no jomām, kur eh, mēs esam strādājuši un kur mums ir vērienīgi panākumi. Tomēr vēl ir daudz darāmā, un es piekrītu, ka visaptvarošais līgums ir vēl viena iespēja vēl vairāk stiprināt mūsu sadarbības saites, gan politiskās, gan ekonomiskās, starp vienādiem, vienlīdzīgiem partneriem bet ir jāizmanto arī šie līgumi kā dzinulis darba vietu radīšanai. Mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju, un komisijai skaidri jādzird mūsu vēstījums ka visaptvarošā nolīguma noslēgšana ir ļoti svarīga Eiropas Savienība. Ir izveidots trīs darba grupas, kā zināms, un e, darba grupu sanāksme būs e, nākamā februārī. Un vajadzētu arī kopīgajai parlamentārajai komitejai un Inte ziņot par rezultātu, par to, kas notiek, lai mēs varētu saprast, kāds ir mūsu stāvoklis un kāds ir tālākais plāns. Apvienotās parlamentārās komitejas ir, ir um, jāizmanto, un mums ir arī jāstiprina politiskās sadarbības starp parlamentiem. Paldies, Korejas kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kundze, komisāra kungs nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīli ir novecojis dēļ vēsturiskiem apstākļiem. Šeit ir divi faktori, kurus grib izcelt, e, kādēļ ir jāpārskat šis līgums. Vispirms ir šī klusā okeāna alianse, 2011. E, gada nolīgums, e, Peru, Kolumbija un tā tālāk. Līdz ar to, līdz ar šo līgumu ir izveidot reģionālā padome, kas veicina uh, Latīņamerikas ekonomisko integrāciju, arī brīvu kapitālu un personu aprit šajā kontinentā. Un tad vēl ir arī jauna nianse TTIP līgums, kas e, droši vien arī novedīs pie jaunu saišu veidošanu tirniecības ziņā visā pasaulē. Tad vēl ir citi nolīgumi, un mēs esam arī saņēmuši dokumentus no komisijas, cits mēs vēl gaidam. Uh, Eiropas Savienības šīles sadarbībai ir jādod jauns impuls, eh, mums būs jauna komisija, jauns parlaments. Lūk, šeit ir lieliski iespēja turpināt šo darbu un arī reformēt to, kas ir iekavēts iepriekšējās desmitgades laikā. Uh, tas šāds darbs eh, nesīs labumu visiem. Mums ir jāapņemās pārskatīt nolīgumu vai nolīgumus un apvienotajai komitejai jādarbojas pilnā sparā, lai veicinātu šo darbu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Sinklērs kundze. Paldies, priekšsēdētais kundze! Kā Čīles delegācijas locekli un persona, kas ir bijusi Čīlē pagājušajā gadā, esmu diezgan apmierināta ar esošo tirzniecības nolīgumu ar Čīli. Šis nolīgums un Čīle vispār ir ļoti stabils tirzniecības partners. Ar abām valstīm mums ir jāstiprina attiecības. Ir Čīle šobrīd ir pilnībā demokrātiska valsts un uh, uh, cilvēku tiesību elements vairs nav tik aktuāls, kaut gan to, mēs nedrīkstam aizmirst par šo cilvēku tiesību jautājumu visā Latīņamerikā. Es uh, esmu runājis ar cilvēkiem, un cilvēki piemin brīvās tirniecības līgums, vaicā, kas šeit ir ietverts un kas tas ir. Un es atbildu šiem interesantiem vai tad, ja apvienotā karalista atstātu Eiropas Savienību, vai tad netiktu noslēgts brīvās tirdzniecības nolīgums ar, eh, starp šīm divām valstīm? Bet eh, redziet, kādi draudi izskan. Viņi ir uztraukušies, teiksim, un analizē šo situāciju. Ja atstās, eh, teiksim, kāda valsts savienības struktūra, vai tad joprojām tiks slēgta tirdzniecības līguma? Labi, tālāk mums brīvais mikrofons Bazēsko kungs lūdzu. Relācija. Bazēsko kundze. Uh, Eh, tirdzniecības attiecības Latvijā ir ļoti svarīgas, vēl jo vairāk ekonomiskās izaugsmes stiprināšanas interesēs. Eh, un Čīle, kā tirdzniecības partners un attiecības stiprināšana, dod lielāku ticamību, tāpēc ir nepieciešams pārskatīt līgumu. Uh, un tas um, nāktu par labu abām iesaistītajām pusēm. Mēs runājam par lauksēmniecību, par um, iepirkumiem, un es esmu pārliecināta, ka um, mēs, pārliecināta, ka mēs varētu veidot šīs attiecības ar abām valstīm kas ir augstāks par um, tikai virspusēju līmeni. Mums ir um, nepieciešams stiprināt rūpnieciskās attiecības, jā, jāpadara šīs saiknes ļoti spēcīgām. Mums ir uzņēmumi, kas ir ieinteresēti importēt un, piemēram, mums ir interese eksportēt mašīnas un arī nodarboties ar naftas produktu eksportu importu. Paldies, tagad Kalas kungs. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, paldies, ka jūs izrādījāt tādu interesi par šo interesanto sarunu norisi. Komisija domā, kā modernizēt šos līgumus ar Meksiku un Čīli. jādomā par uh, brīvo tirgu nevien šajās divās valstīs, bet arī tādā multilaterālā kontekstā. Protams, intereses mēdz būt atšķirīgas. Mūsu partneri piekopi citas intereses, varbūt viņiem, viņu uzskati par uh, to, kas īsti ir jāmodernizē, nav identiski mūsējiem. Pirms pieprasīt mandātu sarunu vešanai, šis eh, ziņojums var spēlēt patiešām ļoti pārliecinošu lomu. Šis gads eh, nesīs daudz pārmaiņu mūsu institūcijām. Būs eh, tehniskas konsultācijas, lai varētu uh, Ah, sagatavot augsni 2014. gadam. Protams, ir jāpieņem arī politiski lēmumi, ņemot vērā šos līgumus.